Yes, please. Liels paldies. Liels paldies. No. Jā? Ja? Ok. So thank you, Ms. Liels paldies, priekšsēdētāji. Gribētu vērsties pie kolēģiem un sveikt uh, delegāciju no Eiromaidan. Viņi ieradās šorīt no rīta vakardien vakarā devās prom no Kievas, un viņiem ir tiešām liels prieks par jebkādu iespēju tikties ar jums. Šobrīd viņi sēž augšā, tādēļ sveiksim viņus. Sveiksim tos, kas um, miermīlīgi cīnās Kievas ielās pretvardarbību. on this? No. no. no. Yeah, because it's. Uh... We did a press conference. Grazie, onorevole Arms. Lielas paldies, Hansas kundze. Un, ja viss ir gatavi, tagad varam ķerties pie balsošanas. Sākumā Makintājas kundze ziņojums došu jums pavisam īsu brīdi sagatavoties, lai deputāti var apsēsties, sagatavot balsošanas kartīti. Tātad Makintāras ziņojums. Apmaiņas atbalsta un mācību programma eiro aizsardzībai pret viltošanu. Vienotais balsu. Personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot approvato. Relazione ZA. Pieņemts. Tālāk. Bidegāna kunga ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Zūbera ziņojums. Sākam balsošanu. Beidzam balsot. pieņemts. Poreba ziņojums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nitras ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Hūbneres ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mičela kunga ziņojums. Aicinu referentu izteikties. Il relatore vuole parlare, onore... Vai referents grib ko teikt? Mičela kungs. Šķiet, ka ne. Mičela kungs nav zālē, tad nu balsojums par pret atturas pieņemts. Ajāla Sender ziņojums revīzijas palātas locekļu iecelšana. Fils Vins Owens. Šis ir slēp, slēptais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vinna kungs ir iecelts. Vēl kāds Jālas ziņ, ziņojums. Arniks Benikmājers, kā revizijas palātas loceklis. Aizklātais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Benikmaiera kungs ir iecelts. Tālāk revizijas palāta locekļa iecelšana Henrija Gretēna. Aizklātais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gretena kungs ir iecelts. Tālāk Nikolaus Miljonis kungs, revizijas palāta locekļa iecelšana. Aizkārtais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl kāds revizijas palātas loceklis Daniela Lamarka. Aizslēgtais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Iecelt arī Daniela Lamarkundze. Tālāk Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana. Daniela Nui. Arī šis ir aizklātais balsojums. Daniela Nui ir sieviete, un mums bija milz cīņa par to. Sākam balsot, beidzam balsot. Iecelta. Apstiprināts. Tālāk Broka kunga ziņojums. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Priekšlikums kopumā par pret atturas pieņemts. Likumdošanas rezolūcija personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Butikofera kungas ziņojums pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Leģislatīva rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Kukana kungs ziņojums, pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Leģislatīva rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Ročikunga ziņojums. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par, pret, atturas pieņemts. Leģislatīva rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Lopes izturis ziņojums. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par, pret atturas pieņemts. Leģislatīva rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Lamsdorfa kunga ziņojums. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Komisijas priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. Leģislatīva rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts. Bermana kunga ziņojums. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Komisijas priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. Leģislatīva rezolūcija, personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Vārds komisijai, komisārai Vasilju, ja vēlties lūdzu. Honorable members. Cienījumi deputāti. Komisija augstu vērtē to, ka parlaments ir apstiprinājis finanšu instrumentu Eiropas Savienības ārējiem, ārējai darbībai. Šie instrumenti Eiropas Savienībai ļaus turpināt būt par globālu spēlētāju un atbalstīt un veicināt mūsu intereses un vērtības demokrātija, miers, solidaritāte, stabilitāte un cīņa ar nabadzību. Tieši tāpat, kā um, sabiedrības interešu aizsardzība būs noteikti mūsu ārējo rīcības pasākumu centrālais punkts. Šie instrumenti mums ļauj nodrošināt sadarbību ar ārējiem partneriem attiecībās četrām politikas prioritātēm - paplašināšanās, kaimiņa attiecību politika, sadarbība un strateģiskie partneri un attīstības sadarbība. Komisijas vārdā gribētu pateikties visiem referentiem un paldies arī par to, ka paldies arī tiem, kas palīdzēja viņiem darbā, konstruktīvā sadarbībā un saziņā. Mums vajadzētu lepoties ar mūsu kopīgi panākto. Paldies, priekšsēdētāji. Grazie, signora komisija. Paldies, komisāris kundze. Hārkina ziņojums. Pirmais bloks pār, pret, atturas, špīņants. Komisijas priekšlikums par, pret, ne? Ātē. Atvainojiet. Labi, tātad. Komisijas priekšlikums eh, pieņemts, eh, leģislatīvā rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Kutaš ziņojums. Pirmais bloks par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Astotais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 17. grozījums. Pirmā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 28. grozījums par pret ātoras. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 30. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 30, 27. Eh, par, pret, uh, atturas, uh, personāla balsojums, beidzam balsot. Noraidīts. 27. Eh, pār pret atturas noraidīts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Leģislatīvā rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai referents vēlas izteikties? Pavisam īsi, paldies priekšsēdētājs. Gribēju paskaidrot, ka mana grupa izlēma atturēties galīgajā balsojumā, jo mēs uh, uzskatījām, ka būtu godīgi komisijai dot zaļo gaismu sarunu uzsākšanai ar padomi. Lai vai kā es uzskatu par nožēlojumu to, ka ETP grupa uzskatīja par nepieciešamu uh, mīkstināt komisijas priekšlikumu, kurš eh, tika sagatavots pēc dalību valstu vairākuma pieprasījuma maijā. Paldies! Bene. Relacion... Labi, Kovača ziņojums. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret atturas noraidīts. 52. Pa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 56. 56. atkrīt, 57. personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot

tāpat arī pārējie. Tālāk par komisijas priekšlikumu pārpret atturas pieņemts, leģislatīvā rezolūcija, personāla balsēm sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kūkana ziņojums. Septītais grozījums par. Paceliet rokas, kurš ir pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Devītais par, pret, atturas noraidīts. Tālāk, eh, desmitais punkts, orģinālais teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski otrā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa par, atkrīt, atvainojiet, 11. grozījums pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pārdaudīsim otro grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 19. Eh, paceliet rokas par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 30. 13. pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 15. grozījums pirmā daļa pār pret atturas noraidīts, otrā daļa pār pret atturas noraidīts, trešā daļa atkrīt, 16. grozījums divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Sep 17. pirmā daļa pār pret, 16. otrā daļa pār pret atturas pieņemts, 43. pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pārbaudīsim elektroniski otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums, pirmā daļa. Atvainojiet. Pārlecam sastajam grozījumam. Pār pret atturas pieņemts. 47. punkts, pirmā daļa pārpret atturas, pieņemts, otrā daļa pārpret atturas noraidīts. 14. grozījums pārpret atturas noraidīts, 17. pirmā daļa pārpret atturas noraidīts, otrā daļa pārpret atturas noraidīts, trešā daļa pārpret atturas noraidīts. 18. grozījums. Pārbaudīsim trešo daļu. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums pār. Pret atturas. Noraidīts. 55. punkts pār. Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Tas ir mutisks gr referenta grozījums. Kukana kungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāji grozījums, kur es piedāvāju, skan sakojoši atgādina savas uh, 20, 2010. gada 25. novembra rezolūcijas par situāciju Rietum-Sahārā, 2013. gada 2. oktobra rezolūcija par cilvēktiesībām Sahals reģionā atgādi, aicina garantēt uh, cilvēktiesības cilvēkiem Sahalā un Rietum Sahārā divās uh, nometnēs, ieskaitot pulcēšanās brīvību, runas brīvību un tiesības uh, uz demonstrācijām, pieprasa visu Sahrāvī politis, politisko ieslodzīto atbrīvošanu un neatkarīgu novērotāju NVO un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ielaišanu reģionā atbalsta uh, savstarpēji pieņemam politisku risinājumu Rietum Sahārā atbilstoši attiecīgajām apvienoto nāciju rezolūcijām, ieskaitot tās, kas uh, prasa pieļaut pašnoteikšanos. Šāds ir mans mutiskais grozījums, kuram es lūdzu jūs atbalstu. Grazie. Paldies. Emendamento. Tātad, kurš ir pār, pret, atturas? pieņemts. Trešais grozījums, tas ir mutisks uh, grozījums kopa. Lūdzu, vārds jums. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātāji. Mēs vēlētos sociālistu un demokrātisku grupas vārdā atsaukt mūsu, uh, piedāvāt šādu grozījumu nosoda militāru bezpilota lidaparātu izmantošanu un mērķtiecīgas nogalināšanas kā cilvēktiesību pārkāpumu un prasa pārtraukt šādu praksi. Aicina ES izstrādāt kopīgu nostāju par bruņotām bezpilota lidmašīnām. Paldies! Čisono. Labi. Ja kādam ir iebildumu pret šādu grozījumu, lūdzu piecelieties. Vismaz 40 cilvēkiem ir jāiebilst. Labi, tādā gadījumā balsosim par trešo grozījumu. Par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim trešo elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Un tagad uh, balsojam par oriģinālo tekstu. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas noraidīts, ceturtais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Oriģinālais teksts 67. punktā pār, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 21. grozījums. Pārbaudīsim piekto grozījumu elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet. 21. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 21. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 88. punkts, oriģinālais teksts pār, pret, atturas, pieņemts. 100. punkts pār, pret, atturas, pieņemts. 103. punkts, pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. 116. punkts, pirmā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. punkts personāla balsojums. Mirklīti. 118. punkts personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums pāri pret atturas pieņemts. Kašmana kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es aicinu pārbaudīt balsojumu par 20. grozījumu. Mani, mēs uzskatām, ka parlamentā ir vairākums šī grozījuma atbalstam. Varbūt jūs varat pārbaudīt balsojumu par 20. grozījumu. Labi, pārbaudīsim 20. grozījumu. Sākam balsot par 20. grozījumu. Vai jūs visi atradāt 20. grozījumu? Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, paldies. Galīgais balsojums par pret atturas pieņemts. Tremozes ziņojums. Lūdzu. Frau Präsidentin, äh, Paldies, priekšsēdētājs, atvainojos par traucējumu, bet kā ēnu referents no savas politiskās grupas gribēju pateikties kolēģiem, it īpaši Tremozes kungam par uh, sadarbību darbā pie ziņojuma, piegadējā ziņojuma par uh, konkurences politiku un mūsu politiskās grupas balsošanas uh, sarakstā ir kļūda. 37. punktā, tas ir piektais grozījums, mēs vēlamies atturēties, tas ir nepareizi šeit iekļauts balsošanas sarakstā. Liels paldies! Allora, 11 testori. Labi, sākotnēji saraksts par, pret, atturas, pieņemts. 18. personālais balsojums. Beidzam balsot. Aprovāto emendamento 2, chi a favore. Otrais grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums pārbaudīsim otro grozījumu. Sākam balsot. Chiuso. Beidzam balsot. È respinto, avete ragione. Noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Jūs gribat, lai mēs pārbaudam? Labi. Sākam balsot par trešo grozījumu. Beidzam balsot. Stavoltā vivo raģunīju. Bene. Šoreiz man bija taisnība. 30. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Aprovāto. Pieņemts, 31. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts, 36. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 47. punkts par pret atturas noraidīts. 51. punkts. Jūs vēlaties pārbaudīt 47. sākam balsot. Būtu kjūza. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. punkts Personāla balsojums. Sākam balsot. Votok. Beidzam balsot. Noraidīts. 4, 52. punkts par pret atturas pieņemts. 55. punkts pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa pārpret atturas noraidīts. 63. punkts. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. 63. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 64. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas. Šķiet, ka ir noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts, piektais grozījums pār pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums. Labi, pārbaudīsim piekto elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. punkts, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, 105. punkts pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 108. punkts par pret atturas noraidīts. Personāla balsojums par galīgo tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dortmana ziņojums. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas pār, pieņemts. 11. par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 32. punkts par, pret, atturas pieņemts 15. grozījums par, pret atturas pieņemts, 2. grozījums par, pret atturas pieņemts, 3. grozījums par, pret atturas pieņemts, 4. par, pret atturas pieņemts, 5. par, pret atturas pieņemts, un uh, galīgais balsojums par pret atturas pieņemts. Mičela ziņojums. Eh, Kašmana kungs vārds jums. Thank, thank. Paldies, priekšsādātāji. Es neaizskāvētu parlamentu, ja tas nebūtu tik nopietni. Vakardien mani protokolā piefiksēja, kā balsot, balsojot pār ETP grozījumu, par spīti tam, ka es balsoju pret, un es esmu informēts, ka kādam citam deputātam ir bijusi līdzīga pieredze, tāpēc es aicinātu dienestus veikt uh, rūpīgu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, ka valsts balsošanas sistēma pienācīgi reģistrē deputātu balsis. Mi dicono che è stato già fatto, comunque bisogna inviare. Man informē, ka tas jau ir izdarīts, bet Es domāju, ka šāda veida paziņojumiem ir jāvēršas mūsu attiecīgajos dienestos. Mičels ziņojums. 31. punkts, pirmā daļa pārpret, atturas pieņemts, otrā daļa pārpret, atturas pieņemts, galīgais balsojums pārpret, atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt otro punktu, otro daļu, pārbaudam otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi. Vertmanis ziņojums un uh, dodu vārdu referentei. Non c'è? C'è. Vai jūs nevēlaties? Vēlaties, tātad Vērtmanis kundze lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Šajā ziņojumā tiek runāts par sievietēm ar invaliditāti, un kā jau jūs varat iedomāties, sievietēm ar invaliditāti nākas piedzīvot daudzkārtēju diskrimināciju. Eiropas Savienībā 80 miljoniem cilvēku ir individualitāte, un 56 miljoni no šiem cilvēkiem ir sievietes un meitenes. Tas uh, atbilst. Uh, 26% Eiropas uh, pilsoņu. Es uh, Ceru, ka par šo ziņojumu saņems, būs pozitīvs balsojums. Akse. Paldies. 24. punkts, pirmā daļa par, pret, apturas, pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. punkts, pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa pār, pret atturas pieņemts, trešā daļa pār pret atturas pieņemts, 26. punkts, eh, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, 47. punkts, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, 52. punkts, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski, 52. punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, H ievilkums pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemts, otrā daļa pār, pret, atturas uh, pieņemts. Uh, galīgais balsojums pār, pret, atturas pieņemts. De Jonga ziņojums. Astotais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Eh, desmitais punkts, pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. punkts, pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. 15. punkts pār, pret, atturas, pieņemts. 16. pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums pār, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Ceturtā daļa pār pret atturas pieņemts. Gebārt, vai jūs vēlaties izteikties? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Dankeschön, Frau Pres Paldies, priekšsādātāji. Mūsu balsošanas sarakstā ir iezagusies kļūda. Mūsu politiskā grupa gribētu balsot pret 28. Eh, punktu otro daļu. Tātad tur ir mīnus. Ok. Labi, paldies. 26. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim elektroniski otro daļu. Voto. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. punkts pār, pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums pār pret atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt, taču nē. Labi, paldies visiem!